przewodniczący! E, witam jeszcze raz koleżanki i Dārgie kolēģi, esiet sveicināti vēlreiz. E, uh, start votes, but before that I would like to give a floor to Mr. Janusz Wojciechowski. He wanted to take a floor gribētu pirms tam dot vārdu Vaņšam Vojcekovskim. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Vakar. E, Polijā, Uģas pilsētā, savā darba vietā. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, Vakar Polijā, Hučas pilsētā, savā darba vietā, savā birojā ir tika nogalināts eh, likums un taisnīgums pārtīs deputāts. Nav nekādu šaubu, ka tas ir naida noziegums. Eh, likums un taisnīgums ir galvenā opozīcijas partija. Naida kampaņa, no kuras tieši šī partija jau ilgu laiku ir novedusi pie traģēdijas. Šī nozieguma sakarā Eiropas parlamentam ir jānosoda naids un vardarbība, kam nav vietas Eiropā un Eiropas demokrātijā. Priekšsēdētāji, es gribētu jums lūgt pasludināt klusumbrīdi, lai E, apliecināt cieņu mūsu kolēģim Marikam Rošakam, kurš ir gājis būvā savā darba vietā. Lūdzu, piecelieties. Madame The floor is yours. Si Kundze, jums vārds. 684. vieta. Jā, priekšsēdētāji, paldies jums. Mēs eh, parādījām, ko mēs varam paveikt kā parlamentārieši. Tajā brīdī, kad es ienācu nāca iekšā šeit sēdu, eh, sēžu zālē, man metās virsū cilvēki eh, pieprasot parakstīt um, rezolūciju, pēc tam es redzēju, ka šeit tik dalīta baloniņa par, par labu kaut kādiem grozījumiem priekšsēdāt. Es domāju, tas nav parlamenta cienīgi, es domāju, vaj, vajadzētu ar to izbeigt. Paldies, ka izteicāties. Dāmas un kungi, mēs pāriem pie balsojuma. Dāmas un kungi, mēs pāriem pie balsojuma. Reglamenta jautājums. Ruling, Gribētu lūgt jūs uh, norādīt. Mēs šeit redzam balonus parlamenta telpā. Vai jūs varētu pateikt priekšsēdātāji, vai tas ir pieļaujams vai nē? Ja nē, tad lai tie tiek iznest ārā. Ja jā, tad uh, mums uh, ir arī UKIP baloni uh, violetā un zeltenā krāsā, kurus mēs nākamreiz atnesīsim un šeit zālē izrādīsim. Cienītie kolēģi, mēs šodien balsosim par ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Jautājums ir saistīts ar šo jūsu demonstrāciju šeit. Bet es gribētu šo demonstrāciju, šo strīdu, tā teikt, nolikt malā, Turpiniet to pēc kādām 40 minūtēm. Tas būs mazs žests mums visiem. Es principā jūs atbalstu, bet lūdzu nevajag šādas darbības veikt uh, plenāras zālē. Bet tas, protams, ir jūsu lēmums. Cienījamie kolēģi, dāmas un kungi. Mēs tagad sāksim balsošanu. Przewiduje głosowanie nad sprawozdaniem. Saskaņā darba kārtību mēs pāriem pie balsojuma saskaņā ar vienkāršoto. Eh, procedūru par Rangela ziņojumu, par pamatnolīgumu par Eiropas eh, parlamentu un komisijas attiecībām pārskatīšanu. Tas ir ļoti svarīgs balsojums, un es to lieku uz balsojumu par. Pret. Atturs. Paldies. Pieņemts. Nākamais balsojums ir ziņo, eh, Rangelas ziņojums par parlamenta reglamentu pielāgošanu pārskatītiem pamatolīgumam par Eiropas parlamentu un Eiropas komisijas attiecībām. Eh, balsojam par ir nepieciešamas kvalificētais vairākums par pret atturas. Uh, Vairākums ir panākts, balsojums, eh, ziņojums ir pieņemts. Gribēju arī sacīt, ka tas ir mūsu ilgo sarunu rezultāts ar Eiropas komisiju, un es vispirms gribētu uzteikt referenta Rangela darbu, bet arī Lēnas kunga darbu. Tas, eh, kurš mūsu vārdā bija, eh, kuri veda sarunas ar komisiju, Svobada kungs, Dadmāra Rota Berends, Dājana Volis un citi, kas pie tā strādāja. Paldies vēlreiz par sarunu rezultātiem. Paldies komisijas priekšsēdētājiem Jose Manuelam Barozu un vicepriekšsēdētājiem Ševčovičam. Mēs bija strādājam ļoti atvērti viens pret otru un mēs esam gandarīti par rezultātiem. We are, we are going to sign. Mēs tagad parakstīsim nolīgumu. Priekšnēdātāja kungs. Lady, Lady Ashton will not. No. E, przystępujemy do drugiego. Un mēs pārējām tagad pie e, nākamā ziņojuma sērijas. Šeit ir runa par ārējās darbības dienestu darba kārtība paredz balsojumus par Gresles kundzes un Živelīnī ziņojumiem. Rozpatrzenia projektu regu, rezu, e, regulaminu. Mēs pārējām pie regulas projektu pārskatīšanas. Bloks numur viens liek tos balsošanu par. Pār šo kompromisu. Pret. Atturas pieņemts. Nākamais i, balsojums ir tādējādi grozītais priekšlikums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Liek uz balsojumu likumdošanas rezolūcijas priekšlikumu. Personāls balsojums. Sākam balsot. Czy wszyscy głosowali? Zamykam głosowanie. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Kā jūs redzat ar nospiedošu vairākumu? Es apsveicu Rivelīni kungu, Kreslis kundzi un visus, kas ir strādājuši sarunās Mani vissirsnīgākie apsveikumi. Nākamais eh, darba kārtības punkts ir Rapkaja ziņojums. Grozījumi Eiropas kopienas civildienas noteikumos. Mēs skatām regulas projektu. Ir 42 grozījumi. Es lieku uz balsojumu pilnīgu tekstu par pret atturas pieņemts. Es lieku uz balsojumu tād, tādējādi grozīto priekšlikumu par, pret, atturas, pieņemts. Un lieku uz balsojumu likumdošanas eh, rezolūcijas priekšlikumu personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ar lielu vairākumu apsveicam ar apkaikungu, kurš ir referents. Un trešais ziņojums ir Gualtierī ziņu un Surjana ziņojums. Darba kārtība paredz Eh, balsojumu par budžeta grozījumu numurs 6 2010. Personāls balsojums. Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Dziękuję, przyjęte. Paldies, pieņemts. Ziņojums ir pieņemts, un es apsveicu autorus Gualtierī kungu un Surjan kungu. Dāmas un kungi, tad jā, mēs esam e, pabeiguši likumdošanas procesu, kas ir saistīts ar Eiropas ārējās darbības dienestu. Un es gribētu pateikties konkrēti vairākām personām, kas ir šobrīd ar mums kopā pateikties viņiem par šo ļoti atbildīgo darbu. Tie ir pirmkārt Eiropas eh, parlamenta komiteja priekšsēdētāji. Paldies eh, jums par lielisko sadarbību, bet īpaši gribu personiski pateikties tiem, kuri pārstāvēja Eiropas parlamentu gan sarunu laikā, gan kā referenti. Viņi ir jānosauc uh, Elmars Broks, Gijs Ferhofstats, Roberto Gualtieri, Ingeborga Gresle, Crescenzo Rivalini, Berna, Bernhards Rapkais, Laslo Sjurjans un Sidonija Inžeļevska kas strādāja pie budžeta jautājumiem. Es tāpēc gribu nosaukt vārdiski šīs personas, kuras tik daudz strādāja pie šī nolīguma, un es domāju, ka šis nolīgums eh, ir, būs ļoti nozīmīgs Eiropas Savienības interesēm. Mēs pateicamies un apsveicam Baronesi Aštonu, kura veids sarunas no savas puses. Mēs apsveicam uh, Eh, padomi, vēstnieks Kristofs Lersens ir ar mums, arī viņš piedalījās sarunā. Un tagad uh, aplausi. Where's, where's Lady Ashton? Because we changed. Where? Uh, yes, I prepared some flowers. Jā, es esmu sagatavojis arī ziedus Eštons kundzei, bet viņa nav klāt, diemžēl tā ka, kā parasts, ir eh, nedaudz jāpagaida, dāmas ir jāpagaida. Es eh, neparedzēju šādu pavērsienu, bet mums jābūt tam vienmēr gataviem. Mums vīriešiem jābūt gataviem. Tā tad jābūt gataviem uz visu. I would like, I would like... Cienījamie kolēģi. She's coming? Okay. Where's my flowers?